Dear colleagues, could we start? Kol Sāksim. Brando, lūdzu, to arī ieņem vietu. Okay, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Tagad ķersimies pie darba kārtības punkta numur 10, 9, un proti elektroniskā balsošana. Uh, EGF piemērošana, tātad Morī Global Francija. Tas ir pirmais apstiprinājums, kas par. Nē, jābalso tomēr ir elektroniski, saka priekšsādētājs. Tātad lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši, labi, beidzam balsot pieņemts. Un otrais gadījums ir supermārkets Larissa no Grieķijas. Lūdzu, balsojam. Visi nobalsojuši? Nē, visi vēl nav. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Paldies! Tālāk Eiropas Savienības stratēģija Alpu reģionam. 32. grozījums. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret. Es domāju, ka vairums tā kā bija, bet pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums par. 39. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 40. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudam elektroniski. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 41. par pret atturas noraidīts, 42. par pret atturas pieņemts.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 Noraidīts. Kompromiss D. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss E. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 56. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 57. par. Pret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 atturas pieņemts. Nē, bet pārbaudīsim tomēr. Sākam balsot 68. grozījums. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas atturs pieņemts. Pirmais par pret atturs pieņemts. Otrais par pret atturs pie, noraidīts. Trešais grozījums par. Mm, nē, tad trešais mums atkrīt jau otrs. Nu, priekšsēdētājs tur ir nedaudz sapinies un atvainojas. Tātad trešais tomēr par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noradīts. Piektais par. Tur ir mutiskais grozījums no S&D grupas. Replace individual measures by individual actors. Tātad aizvieto viens vārds ar par pretāturas. Pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas norādīts. Kompromisā par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas norādīts. 16. par pret pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 18. par pret atturas pieņemts, 19. par pa divās daļās. Vispirms par pirmo daļu par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas Pārbaudam otro daļu elektroniski. Tātad 19. otrā daļa sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss B par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts, 27. par pret atturas pieņemts, 28. par pret. Neizskatās, nu, jūs tādi paguroši esat, slinki rokas ceļat. Tātad 28. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk 30. grozījums ar mutisko grozījumu no referenta puses par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts pieņemts. Un galīgais balsojums par atzinumu projektu ar grozīmiem. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. 43 pār. Apsveicam referentu. Pieņems. Liels paldies. Un tagad Pārējām eh, pie uh, ziņojuma par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem. Ai, patīk man šie saīsinājumi, saka priekšsēdētājs. Un referenta ir Helga Stīvens. Un pirms uh, mēs sākam apspriest šo dokumentu. Lūdzu, esiet tik laipni, viss pārējās sarunas ārpusē, ārpus zāles. Einen moment. Nu, uzgaidīsim brītiņu. Čau, Paloma, please. Čau!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 So, dann können wir den Tagesordnungs... Nu, tad mēs varam ķerties pie 12. darba kārtības punkta, un eh, Helga Stīvens ir referente. Un, eh, lai teksts būtu uzskatāmāks un lai mēs varētu vizualizēt visu mums te ir tikti smukas kārtītes. Vai es te varu visas uh, trīs varbūt dabūt, lai parādītu? Te ir šīs skaistās kartītes, tātad zaļā, zaļā nozīmē, ka uh, runātājs saprot, eh, dzeltenā, ka nesaprot, un tad, kad viņš runā par ātru, tad tiek pacelta sarkanā uh, kartīte. Tā tad jūs tagad varat ar kartītēm parādīt savu attieksmi, un, ja vajadzēs, tad es vēlreiz varēšu paskaidrot, kā tās lieto. Nu, tad došu vārdu Helgai Stīvensai. Thank you, Chair. Dear colleagues. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi! Vispirms es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Un jo īpaši es gribētu pateikties kolēģiem no Eiropas parlamenta, kas strādā grupā personām ar invaliditāti. Ļoti daudzi no šiem deputātiem ir iesnieguši arī grozījums un ir strādājuši ļoti konstruktīvi, un tagad mēs varam arī samazināt grozījumu skaitu. Jo, ja katram būtu individuāls grozījums, eh, tad mums būtu ļoti liela grozījumu gūzma, bet um, ir arī apkopot kopā šie grozījumi, un ļoti ceram, ka tādā veidā mēs atradīsim arī uh, Um, kompromisu. Es gribētu pateikties arī fórumam personām ar individualitāti um, par to, ka viņi ļoti labi sadarbojas ar mums pēdējo mēnešu laikā. Un um, mēs gribētu arī apsveikt šo viegli lasāmo ziņojuma uh, versiju, ko tādu atvieglotu ir pārveidojusi organizācija Inclusion Europe. Es gribētu arī pateikties un atzīmēt, ka uh, Um, šajā komitejā mums ir iespējams arī zīmju valodā saziņā, sazināties. Rezultātā visi uh, arī saņem tulkojumu. Es zinu, ka mm, rakstiskais teksts arī bija jāizsniedz, bet es redzu, ka laikam tas tomēr nav. Nē, televīzijas ekrānos var redzēt šo tekstu bet neviens nespēja to saskatīt un izlasīt. Tā tad galīgi nav nekāda jēga to rakstīt, ja neviens nevar salasīt. Varbūt nākamā reizē mēs varētu šo lietu labāk organizēt, lai tam būtu kaut kāda jēga. E, patiesībā šī runas raksta versija neizskatās īpaši labi. Labi, nākamā reize tad e, labāk strādāsim. Es domāju, ka mums ir jāuzlabo mūsu darbs. E, pietiks runāt sāksim strādāt. Es domāju, ka mums vajadzētu pāriet pie darbiem ne tikai šajā tematā. Jebkurai personai, neatkarīgi no invaliditātes stāvokļa, ir, vai tas ir invalīds vai nē, ir jābūt spējīgam pilnvērtīgi sekot parlamenta darbībām, neatkarīgi no tā, kas tā ir pa sanāksmi, vai komiteja sanāksmi, vai kāda cita parlamenta sanāksmi. Mēs eh, kalpojam mūsu pilsoņiem, pilnīgi visiem vīriešiem, sievietēm, ar jebkuru ādas krāsu, kultūru, rasu, reliģisko piedarību. Um, un, protams, tas iekļauj arī cilvēkus ar invaliditāti, tāpēc Eiropas parlamentā mm, mums jādara viss, lai šīs sanāksmes būtu pieņemtas pieejams. Tātad budžets nav problēma, drīzāk ir gribēšana. Tātad laiks ir atmosties un ķerties pie rīcības. Uh, tā, tagad īsumā gribētu pastāstīt par grozījumiem. Es saprotu, ka kompromisa grozījumi tiks izsūtīti drīz, to darīs mana biroja darbinieka, tas būs līdz nākamai ēnu referentu sanāksmai, kas ir paredzēta otrdien 10. maijā no 4 līdz 6 Strasbūrs, tātad nedēļa tā ir. Ne visas komitejas ir izstrādājušas savus atzinumus. Eh, bet eh, mēs domājam sagaidīt 11 šādus eh, atzinumus. Ne viss ir nobalsots. Tātad šobrīd mēs skatāmies uz projektiem. Un mēs gaidām arī, ka citas eh, komitejas nāks klajā pēc izskatīšanas saviem grozījumiem. Komitejas eh, ir ar apvienoto kompetenci, un tāpēc ir ļoti svarīgi šeit, šajā darbā iekļaut pilnīgi visas attiecīgās komitejas, kā arī um, izdarīt tā, lai galu tekstā visi dotu savu ieguldījumu eh, lai mēs nebūtu palaiduši garām nevienu svarīgu jomu, kā piemēram transportēšana vai piekļuvi pārobežas, veselības. Pa Mm, vai humanitārai palīdzībai. Bet tie bija tikai daži piemēri. Atsevišķi grozījumi no šīs komitejas pārklājas ar citu komiteju kompetencēm, un tāpēc mēs eh, centīsimies iekļaut šos grozījumus kompromisu tekstos, tad, kad mums būs galējie teksti atnākuši līdz mums no visām komitejām. Es gribēju pasvītrot šeit dažus punktus, kas ir ļoti svarīgi. Un to jūs varat redzēt arī vairākos grozījumos, kas ir nonākuši līdz manīm un kas man liekas ļoti svarīgi. Vispirms bērnu tiesības un arī vardarbība pret bērniem, ko ir apstiprinājuši arī pētījuma rezultāti, ko veikuši fundamentāla tiesība aģentūra. Otrkārt, šī daudzkārtējā un intersekciju diskriminācija, ka ir dažādi diskriminācijas formas, kas savā starpā papildinās. Uh, un nav nekāda hierarhija iemesliem, kāpēc tiek diskriminēti. Piemēram, cilvēks ar, ar invaliditāti nediskriminē pēc viena parametra. E, var, piemēram, diskriminēt pēc diviem parametriem, tāpēc, ka ir tāda un tāda reliģija, vai arī tāpēc, ka ir invaliditāte. E, tādā veidā ir daudzkārtēji diskriminācija, vairāk kārtēji. Un tad eh, arī, piemēram, ja ir sieviete, kas tiek diskriminēta, varētu atkal būt vairāk kam, iemesli, kāpēc notiek šī diskriminācija, vai ādas krāstas ir viens un vēl kaut kas cits kā, kā iemesls, vai arī daudzi iemesli. Un dažkārt eh, arī nevar šos mm, iemeslus nemaz noteikt. Piemēram, sievietes invaliditāti, viņai tiek uh, tiek um, noraidīta iespēja kļūt par māti, un tā ir lūk tā krusteniskā diskriminācija. Um, te ir ļoti liela atšķirības starp šo krustenisko un diskrimināciju un diskrimināciju vairāk iemeslu dēļ. Uh, jautājums ir uh, par mājokli, saprātīgu mītnes vai mājokļu vietu. Un ļoti svarīgi to nodrošināt arī dažādos kontekstos. Uh, un uh, saprātīga vai pienācīga māju nodrošināšana ir piešnoteikums, lai iekļautu darba tirgu vai arī darba vietā mm, attiecīgo personu. Un tam visam jāsaskan ar CRPD, uh, jo mm, kolēģi, tātad mums būs arī teksts jūlijā plenārsēdē, un tādā veidā mēs varēsim arī dot mūsu atzīmi atzinumu komisijai pirms gada termiņa, kas iestāsies septembrī. Un šis termiņš noteikts arī concluding observations tekstā. Paldies, un tālāk uh, eh, Kozkungam vārds. Kundzēs atvainojos. Paldies, uh, priekšsēdētāji cienījamā referentes kundze. Es domāju, kas attiecas uz um, grozījumiem, tad mēs esam paveikuši jau diezgan labu darbu. Pavisam bija 138 e, grozījumi, un mums jāņem vērā arī citu grupu, mm, citu grupu ziņojumi. Es eh, lielā mērā piekrītu tam, ko sacīja kolēģe, un es vēlētu varbūt vēl pakavēties pie dažiem elementiem, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. No vienas puses eh, mums ir jābūt ļoti rūpīgiem ar datiem. Sággal élő munkanélküliségével kapcsolatban. Uh, un, piemēram, kopā ar uh, bezdarba jautājumiem. Mm, Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai uh, mēs minētu uh, tiešām tādus skaitļus un datus, kas atbilst patiesībai. Bez tam es gribētu norādīt, ka ja mums nepietiek datu no dalību valstīm, uh, vēl viena problēma ir, ka datus nevienmēr var savā starpā salīdzināt. Piemēram, 22. grozījums runā tieši par šo tēmu. Es atvainojos, labo sevi runātājs 23. Eh, grozījums. Un eh, runājot, piemēram, par personu skaitu ar invaliditāti, kas ir aktīvi eh, darba tirgū, Uh, lai mēs šeit varētu noteikt uh, pareizu skaitu, mums, piemēram, atšķiras uh, tie skaitļi, kas ir atsevišķos dokumentos un ziņojumā. Tāpēc būtu ļoti labi, lai mēs kopā ar ēnu referentiem varētu nodrošināt uh, ka mēs e, tiešām vienojamies par atbilstošiem skaitļiem, un pēc tam gala e, ziņojumā parādās tādi cipari, un mēs runājam par tādiem cipariem, e, kas tiešām atbilst patiesībai. Tālāk arī par tulkojumiem. Arī tulkojumi savstarpēji ir jāsalīdzina, lai tur neatšķirtos sniegtā informācija. Tēma, manuprāt, ir eh, mums salīdzinoši jauna. Un līdz šim mēs eh, ar šo tēmu neesam daudz strādājis. Te daudz jaunu definīciju, daudz jaunu jēdzienu, piemēram. Piemēram, reasonable accommodation parādās pirmoreiz Ungāru tulkojumā. Eh, tas faktiski nozīmē pavisam kaut ko citu. Tas nozīmē e, vienkārši piemērota e, izmēra e, dzīves telpu. Un dažādos tulkojumos, dažādās valodu versijās ir ļoti svarīgi uh, lai šie te jaunie jēdzieni visur nozīmētu vienu to pašu. Tādēļ es aicinu kolēģi būt uzmanīgiem un informēt, ja šādas atšķirības parādās. Tālāk, kas attiec uz struktūra fondu izmantošanu, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs kopā izdarītu spiedienu uz Eiropas komisiju un dalībvalstīm. Par to, lai uh, tiktu pievērsta uzmanība arī uh, cilvēktiesību jautājumiem. Un, ja noteiktas normas netiek ievērotas, tad uh, tiktu izvirzīts atbilstošas uh, sankcijas pret uh, pārkāpējiem. Tālāk, kas attiec uz grozījumiem, tad uh, tautas partijas grupa varētu piekrist uh, vairumam, un gan jau mēs atradīsim kompromisu par visu. Dankeschön. Nun hat das Wort Vilja Blinkevičiūtė. Paldies un tālāk vārds Blinkevičiūtas kundzē. Pirmiausia, aš eh, dėkoju pranešėjai. Paldies. Vispirms es vēlētos eh, pateikties eh, referentei Helgai Stīvensai. Mm, es arī uzskatu, uzskatu, ka strādājot kopā ar referentu un ēnu referentiem, mēs esam panākuši labu kompromisu un mēs varēsim izstrādāt labus kompromisa grozījumus, kas varētu uh, novest eh, pie laba gala dokumenta, uh, kas uh, pēc tam nodrošinātu vienlīdzīgu īstenošanu visās dalība valstīs. Eh, vislielākās eh, bāžas un vislielākie šķēršļi, ar kādiem mēs eh, sastopamies attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un grūtībām, kurš ir cilvēks sastopas darba tirgu, uh, Uh, ir ļoti svarīgi, un pirmajā plānā izvirzās tieši tās grūtības, ar ko šie cilvēki sastopas savās darba vietās. Uh, daudzas dalībvalsts nav pilnībā ieviesušas šo te uh, direktīvu, un uh, līdz ar to darba vietas nav atbilstoši sagatavotas un pielāgotas uh, invalīdu vajadzībām. Un ne visas dalībvalstis ir veikušas vienlīdz uh, dziļus pasākumus, lai nodrošinātu šo te darba uh, vidi uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uh, kā arī iespējas iegūt izglītību. Un uh, ļaut šiem cilvēkiem pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū. Uh, Uh, un, best, uh, un dzīvot pastāvīgu, uh, no citiem neatkarīgu dzīvi. Kas ir svarīgi? ir jānodrošina, lai cilvēkiem tiktu nodrošināta brīva pieeja uh, darba tirgumu. Un uh, Vēl kāda svarīga joma, kas ir īpaši svarīga mūsu grupai, tas tā ir uh, cilvēki, ko ar invaliditāti, sociālā aizsardzība. Jo bez sociālās aizsardzības uh, šīs programmas uh, arī dzen nebūs uh, uh, realizējums, bez sociālās aizsardzības arī darba iespējas ir ārkārtīgi ierobežotas. Un bez šīs eh, palīdzības eh, daudziem cilvēkiem ar invaliditāti nāks dzīvot uz nabadzības robežas. Tādēļ ir nepieciešams organizēt arī atbilstoša līmeņa sociālos eh, pakalpojumus. Un tas viss ir jāatspoguļo arī mūsu ziņojumā. Un bez tam jāvērš uzmanības to, ka Komisija uh, strādā pie stratēģijas attiecībā uz eh, cilvēkiem ar invaliditātu un viņa darba iespēju nodrošināšanu. Uh, Bet uh, bieži uh, šie dokumenti, tā arī paliek dokumenti bez rezultātiem, un tieši tas ir jānorāda mūsu ziņojumā, ka mums uh, situācija ir jānovērtē praksē atsevišķās dalību valstīs, lai mēs varētu izdarīt atbilstošu secinājumus. Un nobeigumā es gribu pateikties par kopējo, uh, tātad par kopdarbību. Liels paldies un tālāk Marian Harkina. Thank you. Paldies. Vispirms es gribēju pateikties referentei Helgai Stencei par lielisko projektu, par to, ka ir iespējams arī vienoties par daudziem grozījumiem, ļoti daudzi ir spējīgi tagad parakstīties šiem grozījumiem. Tomēr, raugoties uz šiem dažādajiem grozījumiem, kas ienākušies no dažādām grupām, jāatzīmē, ka šie grozījumi ir ļoti pozitīvi un ir arī kāds kopējais pamats vismaz 80% grozījumu. Es negribu detalizēt iedziļināties, jo daudz kas ir redz, dzirdēts. Šī lieta par sievietēm un bērniem ar invaliditāti, tā tā ir tāda lieta, kur um, mums ir nepieciešami dati, tīpaši attiecībā uz vārdarbību pret sievietēm, jo īpaši sievietēm pret um, ar invaliditāti. Tālāk nabadzība un uh, bezdarbs un nabadzība. Kāda šeit ir saikne? Un šeit es gribēju varbūt atsaukties uz vēl vienu grozījumu, uh, kas uh, nāk no, es aizinu manu valsti, es nezinu, vai tas ir vēl citur, bet ir cilvēki ar psihosociālo uh, invaliditāti, kas nevar piekļūt jauniešu garantijai. Neviens jau neliedz viņiem šo piekļuvi, bet sistēma ir tāda, ka šiem jauniešiem nav iespējama piekļuve šādai garantijai. Un uh, Ja šī garantija ir domāta jauniešiem zem 30, tad šeit mēs arī saskatām diskrimināciju, bet mēs par to sūdzēsimies arī komisijai, varbūt ir līdzīgi apstākļi arī citās valstīs. Vienkārši sistēma neļauj šo piekļuvi neviens jau nesaka, ka nē, nedrīkst, bet vienkārši sistēma ir izveidota tā, ka piekļuvs nav. Un vēl ir arī vairāk citi svarīgi jautājumi. Tad aktīva iesaistīšanās, lēmumu pieņemšana. Arī šeit ir nepieciešams struktūrāls dialogs, lai nodrošinātu likumdošanas īstenošanu e, ir vēl viens tāds ļoti interesants grozījums attiecībā uz pārobežu direktīvu. Šeit nav eksplicīti aiz, norādīts uz diskrimināciju pēc invaliditātes iemesla, bet eh, tā tad vēl ir atsevišķi tāda ideja, ka vajadzētu integrēt šo invaliditātes aspektu arī citās politikās un stratēģijā un arī jānodrošina Eiropas Savienības likumdošanas visaptvarošu pārskatu. Kā arī Eiropas Savienībai komisijai ir jāizmanto šo iespēju, lai pārskatītu Eiropas stratēģiju un arī pārskatītu UNCRPD stratēģiju. Eh, tad ir ļoti svarīgs tāds grozījums par eh, vajadzības sniegt atbalstu bērniem ar invaliditāti, arī humanitārā kontekstā. Un mm, tad man ir galīgie komentāri šādi, ka es tiešām atbalstu šo ideju eh, ka ir nepieciešams arī īstenot 2008. gada direktīvu par vienādu attieksmi Un nu, tālāk eh, jautājums par mm, cilvēku ar invaliditāti, mm, brīvo pārvietošanos, eh, kūsti. Un šo jautājumu mēs atceļam laiku pa laikam, bet diemžēl šo te pozīciju, šo te ideju neapstiprina jau vairāk gadu garumā, bet eh, šeit ir tāda ideja, ka, lai nodrošinātu pārvietošanos viens valsts uz otru, ir nepieciešami arī personiskie asistenti. Vēlreiz paldies eh, referentei, un es arī gaidu iespēju strādāt ar viņu arī tālāk un vēlāk. Paldies visiem ēnu referentiem par īdzām. Dankas, jā. Paldies. Tālāk. Kūnes. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu Eh, gandrīt par iespēju izteikties pār tematu, kurš ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un pilnīgi noteikti es vēlos pateikties referentiem par pieliktajiem pūliņiem. Tāpat es vēlētos piebilst, ka ir nepieciešama atsevišķa grūzījuma no manas puses - informācijas problēma tie, kuri saskaras ar šāda tipa problēmiem, viņiem ir jābūt informētiem par līdzekļiem, kas tiek nodot viņu rīcībā, bet tanī pašā laikā viņu problēma ir jābūt zināmai pārējai sabiedrības daļai. Eiropa ir pienākums informēt. Atsevišķās valstīs ir eh, trojkas noteikti stingrās taupības pasākumi, un tajā pašā laikā šīm valstīm ir pienākums eh, samazināt līdzekļus sociālajai politikai naudas līdzekļu dēļ. Uzskatu to par skandalozu parādību. Un visbeidzot, trešā problēma ir bēgļu problēma un E, problēmas ar psiholoģiskām un motoriskām problēmām. Ja kāds nav, ja kāds ir vienlaicīgi bēglis un invalīds, problēmas ir milzīgas. Dankeschön. Tas būtu viss, jāpaldies. E, Tatjana Ždanakas kundze, lūdzu. Yeah. Thank you, Chair. So, Ai. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau tas izskanēja iepriekšējā diskusijā, es vēlētos pateikties Helgai Stevensai par lieliski paveikto darbu un par ļoti noderīgo un izsvērto dokumentu. Esmu iesniegusi dažus grozījumus, un es gribētu atsevišķos paragrāfos izdarīt dažus izcēlumus. Pirmkārt, es vēlos uzsvērt aktīvu pašu invalīdu dalību un pārstāvošo organismu dalību visos konvencijas ieviešanas procesos. Tāpat vērš uzmanību uz to faktu, ka Iesaistītajām organizācijām ir jāpārstāv dažādas Eiropas Savienības eh, dalību valstu organizācijas, jo problēmas, ar kurām saskaras eh, invalīdi, var atšķirties pa valstīm, kā jau mēs to esam dzirdējuši. Tāpat arī es gribētu iekļaut atsevišķu paragrāfu, kas uzsver nepieciešamību veicināt apzināšanās līmeni pār konvenciju un mazināt aizspriedumus pret personām ar invaliditāti. Tāpat arī aicinām labot sesto paragrāfu, kurš šķiet svarīgs, kad komisija un dalībvalstis tiek aicināti pie, veikt pasākums, lai samazinātu un apkarot diskrimināciju, kas ir balstīta uz invaliditāti, tad īpaši uzmanība ir jāpievērš ne tikai sievietēm un bērniem, bet arī cilvēkiem gados. Atbalsta referenti, ka Eiropas struktūrāla un investīcija fondi tiek nepiemēroti izmantot, lai veicinātu institucionalizāciju. Uzskatu, ka ir jāveic ne tikai attiecīgie pasākumi, bet arī jāpārtrauc maksājumi, ja pamattiesības tiek pārkāptas. Cilvēkiem Un visbeidzot, 17. paragrāfs, kas aicina attīstīt datus par invaliditāti. Es gribētu uh, konkretizē, norādīt uz vajadzību šos datus sadalīt pēc dzimuma, vecuma, pilsētas vai lauku iedzīvotājiem un invaliditātes veida. Ir jāizpētī šie dati par vardarbību un personu eksploatāciju ar jebkāda veida invaliditāti. Paldies, Laura Džie. Paldies, priekšsēdētāji, tīpaši vēlos pateikties deputātei Helgai Stevensai par šo paveikto darbu. Mūsu devums ir pozitīvs. Bija nepieciešams sagatavot spēcīgu dokumentu, kas tiktu plaši akceptēts, lai mēs varētu nodrošināt efektīvu savu nostāju. Mēs mēģinājām iekļaut visus eh, grozījumus priekšsēdētājs pārtrauc. Parlavo troppo forte? Ah, ok. Vai es runāju pārāk skaļi, jautā deputāte? Nē, nē. Ganze, ganze Übersetzung ist weg. Hallo? Kann uns, hört uns jemand? Vai kāds mūs dzird? <clears throat> We have no sign in the display. Is there any technician for this? Uz ekrāna vairs nekas nav redzams. Vai ir pieejams kāds tehniķis? senso. <laughs> No, no. Wir sollen was sagen. Jetzt ist wieder da. Nu šķiet, ka tagad viss atkal ir atgriezies savās vietās. So. Tā tad šķiet, ka varam turpināt. Es tā? Nu, viss ir skaidrs. Varam turpināt? Nu, labi, Laura, lūdzu. Alto il preambolo, ringraziando la collega. Vēlos pateikties vēlreiz kolēģei Stīvensai, kur ir paveikusi lielisku darbu. Arī mēs esam prezentējuši mūsu prioritātes grozījumu veidā, un mēs esam tiešā veidā izrunājuši ar attiecīgajām personām, uh, kuru dēļ mēs šeit šodien strādājam. Un ir atsevišķi apsvērumi, kurus es gribētu pieminēt kopā ar kolēģiem un ar citiem referentiem. Mēs strādājām pie jautājuma par vecāku atvaļu, paternitātes atvaļinājumu un vēlamies, lai vecāku atvaļinājums, lai tam tiktu īpaša uzmanība pievērsta gadījumā, ja bērns ir ar invaliditāti, lai vecākiem dotu iespēju maksimāli veltīt laiku bērnam. Tāpat arī esam lūguši vieglu piekļuvi justīcijai un justīcijas tekstiem uzraudzībai personai ar invaliditāti, jo Itālijā piekļuva justīcijai personām ar invaliditāti ir ārkārtīgi grūta. Tāpat arī vajadzētu dot iespēju tiem, kuri var izmantot atbalstu, piedāvāt palīdzību, lai varētu tiesu iestiešu priekšā izmantot šādas iespējas. Problēmas ir visplašākās kaut vai piekļuvēkām, tiesās, skolās, universitātēs, kas izraisa personu marginalizāciju, tai skaitā bērnu ar invaliditāti marginalizāciju. Tas būtu skaidrs vēstījums un signāls sabiedrībā, kā tādā kā mūsējā, kam ir jābūt iekļaujošai, ka tiek veidoti vai vēl pastāv fiziski šķēršļi piekļuvai ēkā. Uzskatu, ka tas ir pilnīgā nepieņemams. Tāpat arī esmu iepazinusies ar vairākiem startupiem, kuri nodarbojas ar invalīdu drošības jautājumiem e di accompagnamento. Mēģināsim paredzēt finansējumus, uzraudzību. Šodien izskatās, ka šodien man nevajadzēja izteikties sakarunātāji. Runātāji tiek pārtraukta. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. kann aber gar keine Gebärdensprache. Nu, atkal te kaut kas ar tām valodām. Tests numur viens. No, it's nothing here. Nothing on the display. Mūsu displejā kaut kas ir sajucis. <coughs> Eins, zwei, drei. Ja, das geht, aber. Jā, mikrofons it kā strādā. Huh? No? Nothing. Nicht fotografieren jetzt. <laughs>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 Ja, äh, äh, Ton ist, Ton ist da, aber. Jā, skaņa strādā, bet diemžēl nav uh, sasaistes ar attēlu. <clears throat> Ah ja. Jetzt, jetzt ist wieder was da. Tagad šķiet, ka viss ir kārtībā dzirdu. Dzirdu tulkojumu, vai pārējiem ir skaņa. Vai dzirdat? Vai dzirdat tulkojumu? 1, 2, 3, lieliski. Onde evitare che poi si dica che io porto sfortuna, konkluderò. Lai neviens neteikt, ka es nesu nelaimi, es ļoti ātri paveikšu savu uzstāšanos, norādot, ka, un tā ir mana pēdējā piezīme, ir jāstiprina izvēles iespējas personām ar invaliditāti. Tāpēc, ka pastāv atsevišķas koncepcijas, tam, kas ir tiesības uz aprūpi, smart eh, workings eh, kopdarbība, angliski smart working, co-working. Tie ir jēdzieni, kas palīdz uzturēt nodarbinātību, bet diemžēl Itālijā ļoti bieži uzņēmumi tiek uzlikti smieklīgi mazas soda naudas, ja tās nenodarbina personas ar invaliditāti. Un es domāju, ka šī ir patiesa problēma, kas ir jāskata, kā piemēram cita tipiski itāliska problēma, ne, falšie invalīdi, kas ir pats sliktākais, ko var ko cilvēks spētu iedomāties. Paldies, kolēģi, un es domāju, ka mēs varēsim kopīgi veidot kompromisu. Nu, paldies, Kaut kā tas mums ir izdevies. Un tagad vārds eh, Milers kundzei. Paldies priekšsādātāji, arī es vēlos eh, norādīt referentē, ka mūsu grupa ļoti apzinīgi strādās kopīgi ar viņu un uzsverot atsevišķus pamatpunktus. Manuprāt, ir pilnīgi pārpratums un neizprašanās par jēdzienu invaliditāti. Šis jēdziens iekļaut tik um, difūzas un atšķirīgas kategorijas ar tik atšķirīgām pakāpēm, kas uh, iet nu visvienkāršākā kas var skārt mūs visus ikdienā, vai nu tāpēc, ka tā ir iegūta invaliditāte vai ir vecumu, no šejienes um, apgalvots, ka diskriminācija attiecībā pret gados vecākiem invalīdiem, tā, tā ir atkārtošanās, savukārt ir invaliditāte jau no dzimšanas. Tāpat jāatgādina, ka šajā sanāksmē kā sabiedrība kopumā, vai tā būtu Eiropas vai dalībvalsts sabiedrība, tai ir pienākums nodrošināt ikvienai personai ar kādu funkcionālu deficītu, vai tas būtu anatomisks vai iegūts vai e, psihomotorisks, nodrošināt ja viscienīgāko dzīvi. Bet nedrīkst aizmirst, kā šeit ir runa pār kompensāciju ar saprātīgiem līdzekļiem bet šeit nevar, nevar būt iespējama reparācija. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un arī tas attiecas uz eh, nodarbinātājiem, aizdevējiem, it visiem, kuri var kaut kurā brīdī atvieglot eh, invalīdu dzīvi. Protams, inovācijas startupi, kas varētu kompensēt eh, eh, invaliditāti un cerot, ka mēs, ka, ka invaliditāti varētu ar saviem līdzekļiem savā rīcībā esošiem līdzekļiem kompensēt paši invalīdi, tajā pašā laikā attīstoties sabiedrībai, tehnoloģijai, un arī papildus tam ir jārunā par in, e, invaliditātes pakāpi. Otrais punkts, par kuru mēs runājam, ir, ka šis e, ir objektīvs jēdziens Un jēdziens diskriminācija, kas parādās debatēs, ir subjektīvs un vajadzētu, un domāju, ka tā ir ikvienas valsts atbildība panākt to, lai persona ar invaliditāti nejustos diskriminēt, taču sajaukt kopā jēdzienus. Uh, līdz smieklīgumam apgalvot, ka varbūt eh, invaliditātes uzkrāšanās, uzkrāģums, ka vienlaicīgi jūs varat būt nabadzīgs migrants, transseksuāls, sieviete, eh, eh, Tas nozīmē risināt problēmu no nepareizās puses, jo mēs ķersimies pie sekām un nevis pie problēmas saknes, jo jebkuram tekstam neatkarīgi no formas tam ir jābūt efektīvam. Pretējā gadījumā pēc definīcijas tas būs eh, neefektīvs un ar to visu referents kundze, esiet droši, ka mēs ar lielu interesi un gatavību piedalīsimies šajā diskusijā. Paldies! Paldies, un nākšais runātājs Marks Plūra. Cienējamie kolēģi, Paldies par šo lielisko ziņojumu un par šo auglīgo sadarbību. Kā ēnu referents no Tran komitejas, es gribētu ar prieku jūs informēt, ka šorīt ziņojums eh, tika apstiprināts ar lielu barsu, balsu vairākumu. Tas ir labs un, un, un saskanīgs Un uh, tiešām ir ļoti nozīmīgs uh, ziņojums par šo tēmu. Cilvēkiem ar invaliditāti ir jāspēj realizēt uh, savas tiesības, un faktiski ziņojums atbild arī uz daudziem jautājumiem, uh, par kuriem um, šodien kolēģi šeit izteicās. Šis ziņojums Eh, vispirms eh, runā par to, ka ir jāgarantē pieeja informācijai. Lai kur tas būtu, vai tā ir stacija, vai lidosta, eh, vai jebkurš cits transporta uzņēmums, sabiedriskā transporta uzņēmums. Tālāk Svarīgi ir arī pieeja uh, ārkārtas uh, paziņojuma telefona numuram 112. Un uh, vairāk kārt tika uzsvērts, ka ir uh, nepieciešams nodrošināt labāku pieeju uh, šim uh, telefona numuram ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet vispār, lai to labāk izmantotu. Paldies, un nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. και των υφισταμένων νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Vēlos pateikties um, par um, referentei par paveikto darbu. Personām, personas ar invaliditāti ir viegls mērķis, lai ekonomizētu līdzekļus. Diemžēl valsts nespēja īstenot savus pienākumus. Līdzekļi personām ar invaliditāti tiek samazināti, tie samazinās pēdējo gadu laikā praktiski par 50%. Vakar Grieķijā valdība praktiski E, izņēma to naudu, atsavināja to naudu, kas bija paredzēta personām ar invaliditātiem. Es to izjūtu uz savas sādas. Mana meita ir ar invaliditāti un, diemžēl, es nesmu spējīgs e, sagādāt viņai vajadzīgo medikamentu. Grieķija tik tiešām piedzīvo visai sarežģītu situāciju un nevar pieļaut, ka Eiropas Savienības valsts bez aprūpes un medikamentiem atstāja cilvēkus ar veselības problēmām. Diemžēl piekļuvi medikamentiem, kas maksā dārgi, Grieķijā vairs nav iespējama. Ārsti paraksta medikamentus, bet, diemžēl, aprūpes dienas liek slimniekiem un personām ar invaliditāti ļoti ilgi gaidīt. Es domāju, ka palīdzība ģimenēm, kuras aprūpē cilvēku ar invaliditāti, parāda katras valsts civilizācijas kultūru. Ar skumjām jākonstatē, ka Grieķijā uh, tiek ņemta vērā nevis eh, invalīdu dzīve, bet nu, aizdevēju intereses. Vairāk nevis dāls izteikties. Paldies priekšsēdētāji, komisija, Eiropas komisija. Ļoti labvēlīgi. Un uzņēma referents Stīvens ziņoju, mums ir bijušas diskusijas paralēli ar viņu, un mēs varam tikai atbalstīt referents un Eiropas parlamentu uzsāktās darbības. Mēs jau esam divpusēji snieguši savus komentārus, bet ir skaidrs, ka tie aspekti ziņojumā, kas attiec uz institūcijām, mums ir svarīgi un atgādināšu arī to, ka komisija strādā pie šiem jautājumiem un ir uzsākusi starpdienestu konsultācijas par komunikācijas projektu attiecībā uz daudz, daudzveidību un integrāciju institūcijās. Domāju, ka to varētu izrunāt arī paralēli ar referenti, lai referenti varētu redzēt, kādi elementi šeit atbilst ziņojumam. Mēs esam ļoti uzmanīgi gatavi uzklausīt ieteikumus, kritiku, tais, vai tas attiektos uz nepaveikto no institūciju vai no dalību valstu puses. No manas puses tas ir viss. Paldies! Paldies! Un tad Iznāk, ka mēs esam izsmēluši šīs eh, debatēt, visus debatēt gribētājus un balsosim 5. aprīlī. Nē, vēl kāds vēlas izteikties? No Stīvens. Stīvens skundze, jums eh, noslēgumam vārds. Paldies, eh, daži nobeiguma vārdu es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, visiem kolēģiem un arī komisijai par eh, visām idejām, kas ir ieguldītas šajā ziņojumā. Es gribētu pateikties visiem par ārkārtīgi pozitīvo atgrieznisko informāciju no jums. Un šis eh, ziņojums ir tikai un vienīgi par eh, īstenošanu. Un turklāt tas ir arī kā atbilde apvienoto nāciju organizācijai par jautājumiem concluding observation sadaļā. Un mums ir jāpaliek šajā ietvarā šo te beigu konstatējumu kontekstā. Un eh, tāpēc mēs nevaram runāt par pilnīgi visu, kas ir saistīts ar invaliditāti. Es izlasīju šo novērojumu daļu. Uh, un attiecīgi mēs reaģējām uz šiem konkrētām jomām, un tāpēc varbūt varētu šķist, ka šis ziņojums nav tik ļoti ietverošs, kā tas varētu būt. Ehm, noteikti varētu rakstīt arī par citām lietām, bet tam ir nepieciešams atsevišķs cits ziņojums. Es vienkārši gribu, lai mēs saprotam, kādā ietvarā mēs šeit strādājam sakarā ar šo ehm, īstenošanas ziņojumu. Es simtprocentīgi eh, piekritu, piekrītu Kosas kungam par to, ka ir eh, ļoti svarīgi precīzi un pareizi tulkot eh, visās valodās. Viena no manām tulcēm dzirdēja dzirdēju, ka vārds mājoklis, housing, tika pieminēts accommodation vieta. Uh, bet es domāju nevis par mājokli, bet par pielāgošanos, par mm, tādā ziņā vārdu accommodation. Un tas ir tikai viens piemērs, tāpēc es aicinātu, lai visi kolēģi simts reizes pārbaudu um, tulkojumu tekstu, lai visi saprastu, ka mēs pareizi sūtam šo ziņojumu. Jo, ja mēs iesniegsim šo ziņojumu, uh, Eh, Nacionālajā invaliditātes padomē viņi noteikti varēs arī pārbaudīt un visu izkoriģēt attiecībā uz tulkojumu citās valodās. Eh, runājot par tematiku, vecie ļaudis, bērni, juridiskā aizsardzība un arī to, cik svarīgi ir institucionalizēt un arī struktūra fondu nepareiz izmantošanas. Šeit pilnīgi jums piekrītu. Šis invaliditātes koncepts ir tāds, ka mums ir jāpaliek iekšā šajā subjektīvajā invaliditātes konceptā. Es domāju, ka mums ir jātiek vaļā no medicīniskās filozofijas jo eh, invaliditāte nav vienkārši nespēja runāt, eh, dzirdēt vai staigāt. Jūs nevarat kvantificēt, vai persons ir, persona ir invalīds par 10 vai par 50 procentiem. Jums ir jāskatās uz vidi un uz faktoriem, kas ir starp šo personu un vidi. Un tad ir persona, kura ir kaut kāds kaut kādi ierobežojumi. Un tā ir tieši tā miedarbība e, starp vidi un personu, un tā dod šo te invaliditātes sajūtu. Un es noteikti arī pieturēšos pie šīs filozofijas. Un <clears throat> es gaidīšu ar nepacietību nākamo sanāksmi ar ēnreferentiem, un es arī gaidu kompromisu piedāvājums no visiem jums. Dank. Nu, liels paldies! 30. maijā mēs balsosim tātad komitejā. Es eh, pateicos eh, visiem tulkiem Un es nezinu, kur eh, tad sēž šis rakstiskā tulkojuma avots Vācijā vai kur citur. 24. Mm, maijā ir nākamā mūsu sanāksme šeit Briselē. Paldies, un es tagad lūgtu palikt šeit eh, koordinātors, lai mēs varam uzreiz ķerties pie koordinātoru sanāksmes. <coughs>